darīt. Um, Kā zviedriete, es varētu jums teikt paldies par to. Gribu pateikties visiem deputātiem par uzdotajiem interesantajiem jautājumiem. Paldies jums, Dombrovska kungs, par sniegtajiem atbildēm. Un tagad jūsu rīcībā ir 5 minūtes jūsu noslēguma piezīmēm. piecas minūtes pirms sēdes beigām. Vārds jums! So, uh, Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dargie kolēģi, pirmkārt es gribētu jums pateikties par šo iespēju apmainīties viedokļiem ar jums. Paldies par daudziem jautājumiem, Un e, es saprotu, ka daudzos no tiem man vēl būs jāiedziļinās. Katrā gadījumā esmu gatavs cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu. E, kā jau pats teicu, esmu arī pats Eiropas parlamenta deputāts un e, esmu gatavs kopīgi skatīt veidus, kā varam risināt pastāvošās problēmas. Es esmu parādā jums vienu atbildi un man uzdeva šo jautājumu, mani kritizēja, ka es eh, divās minūtēs nevarēju uz to atbildēt par kļūdām, kas ir pieļautas Latvijā eh, attiecībā uz Latvijas pieredzi eh, krīzes pārvariešanā, un es domāju, ka dažas no atbildēm atradīsiet Latvijas valsts ieteikumos, ko izstrādājusi Eiropas komisija. Tur ir virkne ieteikumu stiprināt enerģētisko neatkarību, kas ir ļoti svarīgi šajā ģeopolitiskajā kontekstā. Uh, E, ieteikumi par ieņēmumu nelīdzsvara risināšanu, tā skaitā jāveic arī izmaiņas e, nodokļu politikā, ir jāstiprina e, tiesu sistēma, jārisina maksātnespējas problēmas, un ir arī virkne citu valsts ieteikumu, ko mēs kā valsts esam saņēmuši Latvijā, un kas ir norādījis arī uz šīm problēmām, kuras Latvijai būtu jārisina, un es tiešām ceru, ka jaunā valdība kas, uh, kuras veidošana tūlīt sāksies, jo pirms divām dienām mums bija vēlēšanas, ka jaunā valdība būs gatava pieņemt šos ieteikumus un patiešām strādāt pie šo problēmu risināšanas, kas ir ļoti būtiski izaicinājumi, ar kuriem saskars uh, Latvija šobrīd. Kas attiecas uz uh, jaunās komisijas darbu, Man šķiet, ka vajadzētu vēlreiz uzsvērt, ka tā ir jauna komisijas struktūra, tātad nekas vēl līdz uh, pēdējām detaļām nav skaidrs, bet uh, pēc konsultācijām ar uh, citiem komisāra amata kandidātiem mēs esam visi gatavi sadarboties, strādāt sadarbības garā, strādāt kopā kā komanda, un mums tas ir jādara kaut arī Un, protams, komisāri tiek uh, norīkot no dažādām politiskajām nometnēm, bet mums visiem kopīgi ir jāpanāk uh, rezultāti, lai Eiropa varētu iet tālāk un risināt tos jautājumus, kas tiešām satrauc cilvēkus. Tie ir ekonomikas izaugsmas, nodarbinātības jautājumi, algu attīstība, arī Eiropas uh, ekonomikas un sociālā modeļa jautājumu. Vēlreiz paldies par šo uzklausīšanu un ar uh, nepacietību gaidu ciešu sadarbību ar jums arī nākotnē. Paldies, tikai daži komentāri par to, kas notiks tālāk būs kopīga izvērtēšanas sanāksme ar ekonu priekšsēdētāju un koordinatoriem, kas notiks septiņos šovakar ASP 3G2 telpā. Mēs centīsimies ņemt vērā eh, bāžas, kas tiks eh, paustas eh, izvērtējuma vēstulē Eh, vēstules projekts tiks izstrādāts šodien un izdalīts šovakar desmitos apmēram, un komentāru iesniegšanas termiņš ir 7. oktobra 9. vakarā un tikai viens koordinators no katras grupas var būt eh, kā kontaktpersona. Un es aicinu nodarbinātības komitejas koordinators atnākt šeit, lai mēs varam apspriest uh, to, ko mēs tagad darīsim nodarbinātības komitejā. Tātad nodarbinātības komitejas koordinātori lūdzu atnāciet šeit pie prezidija galda. Paldies jums, Dombrovska kungs, paldies visiem šo divu komiteju biedriem, kuri uzdeva interesantus un inteliģentus jautājumus. Tie mums visiem bija interesanti. Paldies!